mandāta spēkā esamība ir apstiprināta. Attiecīgās komitejas ir uh, ieviesušas uh, grozījumus par uh, jaunajiem Eiropas uh, parlamenta tekstiem. Šie uh, labojumi ir skatās kā pieņemti, ja, um, ja vismaz 40 uh, deputāti neiesniegs uh, ieteikumu par grozījumu.